Pāriesim pie balsojuma skaidrojuma, saka Valas kundze. Un vispirms par eh, Zvera kunga ziņojumu Jakolīno kungs lūdzu. Sí, señora. Sí, señora presidente. Non v'è dubbio che questo. Jā, priekšstādātājs kundze par šo ziņojumu nav nekādu šaubu, ka tas ir tiešām solis uz priekšu, tā virzienā, lai radītu jauniešiem jaunas apmācības iespējas, un tas arī ir saistīts ar Eiropu 2020 stratēģiju. Šis konteksts ir ļoti svarīgs vairāk skolu, vairāk apmācības iestāžu, universitāšu. Tiešām reāla sadarbības kontekstā jauniešiem Tas var tikai veicināt kultūras apziņas attīstību. Profesionāla apmācība jāpadara kvalitatīvāka. Tāda ir arī šī ziņojuma nostāja, un tāpēc es to atbalstu vairāk mobilitātes, vairāk eh, atbalsta stājoties darbā, un atbalsts ne tikai jauniešiem konkrētā kontekstā, bet vispār viņu uh, attīstības veicināšanā. Paldies. Kozlika kungs. Kozlika kungs. Vārds jums. No micro. No, it's for Mr. Koslik, not you, Mr. Poselt kungs, tagad nav vārds jums, tagad ir paredzēts vārds Kozlika kungam. Paldies, turpina Kozlika kungs. Paldies, priekšstādātāji. Dārgais parlamentu esmu atbalstījis šo institīvu jaunatne kustībā. Tās mērķis ir samazināt līdz 2020. gadam uh, no skolas, skolu pamatušo skaitu no 15% līdz 10% un arī palielināt universitātes beidzēju skaitu no 31% līdz 40% ap 40% beidzēju, universitāšu beidzēju ir Eiropas Savienībā, 78% tādu ir Japānā. Un tikai 21%, un turklāt 21% jaunieši ir ir bez darba Eiropas Savienībā, tāpēc es varu tikai atbalstīt šo institīvu jaunatni kustībā. Ir aplēsts, ka līdz 2020. gadām būs nepieciešama um, no 29 līdz 30% lielāka vajadzība pēc izglītotiem jauniešiem. Tagad Kalanovska kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Eiropas programmas jaunatnes atbalstam ir e, pietiekoši labas, lai mēs tās atbalstītu, jo te ir runa par nākotni. Mūsdienu jaunatnī ir diezgan nestabilā situācija, tāpēc mums ir viņi jāatbalsta, nodrošinot viņiem valodas apguvi un arī brīvu izvēli kurā skolā mācīties. Daudziem no viņiem nav pietiekoši daudz naudas, lai paši sev varētu finansēt šai ziņā. Mums ir Erasmus Mundus programma, Da Vinci programma, un šīs, šo programmu līdzekļi tiešām tiek atbilstoši tērēti. Tas ir tā vērts. Taču cilvēkiem, kas ir mazāk labvēlīgā situācija ir grūti mācīties universitātēs. Paldies, turpina Vales kundze, Takula kungs lūdzu, priekšsēdētājs kundze. Izsakoties par šo ļoti labo ziņojumu par institīvu jaunatne. Kustībā var sacīt, ka tas ir viens no veiksmes stāstiem, kur ir izdevies panākt Eiropas Savienībai. Pat eiroskeptiķi uzskata, tieši nodrošinot e, šādas jaunatnes kustībā programmas, e, mēs varam veicināt arī Kopenhāgens procesu un citus labvēlīgus procesus. Zvēra kunga ziņojums vēl jau vairāk uzsver šo pozitīvo tendenci. Tas rada jaunas iespējas jauniešiem studēt dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs nodrošinot ar vien plašāk labākās prakses, prakses piemēru apmaiņu. Un es domāju, ka šī iniciatīva būs vēl jau labāks pamats Eiropas Savienības tālākai ekonomiskai izaugsmai. Bet vēl jau svarīgāk ir tas, ka jaunieši paši, kā pa, privāti personas, kā jaunie uh, eiropieši var pieaugt. Priekšstādātājs kundze saka, nākot, nākošais runātājs, mēs uh, jau vesels paudzes eh, nosodām uz eh, nabadzību. Viņiem īrijā IKP ir samazinājies par 20%, Grieķijā ir sacelšanās pret taupības pasākumiem, un tomēr mēs zinām, ka tas nedarbosies. Kad pirms gada notiks sarunas par uh, glābšanas plānu, tad bija pilnīgi skaidrs, ka uh, krīze tikai pieaugs, kaut arī solījumi bija pretēji. Mēs redzējām, ka tas izgāzās, un tomēr mēs turpinām šādu pašu politiku Portugālē un Grieķijā. Un te jāņem vērā, cik augstu cēna būs jāmaksā mūsu vēlētājiem par mūsu neizlēmību. Morgunaitis kundze lūdzu. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad. Paldies priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgi par to, ka šodien esam pieņēmuši eh, rezolūcijas priekšligumu šajā iniciatīvā jaunatne kustībā. Šeit ir paredzēti pilnīgi skaidri <clears throat> ieteikumi, lai uzlabotu Eiropas Savienībā izglītības un arodu apmācības izglītību. Es gribētu norādīt uz vairākiem aspektiem šajā institūvā. Pirmkārt, institīva jaunatne kustībā paredz eh, panākt eh, šo mērķis 2020. Eh, gada stratēģijā samazināt skolas pametēju skaitu no 15 līdz 10 procentiem. Un te ir arī runa par mūsu skolotāju prestižu, par tā palielināšanu. Skolotājiem ir vislielākā ietekme uz bērnu izaugsmu. Mums jānodrošina, ka šo skolotāju kvalitāte Eiropā ir ļoti augsta. Varu tikai uzteikt eh, komisijas eh, mudinājumu rast eh, vienot stratēģiju, visaptvarošu stratēģiju, nodrošinot arī izglītības sniedzēju izglītību kvalitāti. Priekšsēdētāji, tiek eh, nodrošināta uh, pārobežu sadarbība ar eh, dažādām valstīm, tā skaitā Čehiju. Es domāju, ka šim punktam ir ļoti, šim ziņojumam ir ļoti liela nozīme, jo te ir runa par trīs punktiem. Te ir runa par universitāšu nodrošināšanu, visos reģionos, ieskaitā pārobežu reģionos, tāpat arī runa par profesionālo izglītību, un trešais ir runa par valodu izglītību. Jā, man patīk Šekspīra valoda priekšēdētājs kundzei, taču es uzskatu, ka ir ļoti žēl, ka bērni nemācās mazākās valodas, kas varbūt ir viņu tuvākās kaimiņu valodas. Es uzskatu, ka tikai tādā veidā, ja mēs mācētu šīs valodas, mēs pazītu mūsu kaimiņu valstu kultūru. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, stimulēt šo valodu apmācību, jo te slēpjas daudz uzdevumu, daudz izdevību. Paldies, Jevņevskas kundze, lūdzu. Mrs. Jevņevska. Jevņevskas kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man vārdu. Esmu gandarīta par to, ka institīva jaunatne kustībā ir Eiropas 2020. gada stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Esmu priecīga arī par to, ka šeit ir runa par neformālo izglītību, un par eh, līdzdalību eh, nevalstiskās organizācijās, eh, brīvprātīgās organizācijās. Te ir paredzēts, ka jauniešos attīstās komandas darba spējas, un tas viņiem tiešām palielināja darba gūšanas iespējas. Paldies! Tagad pārējām pie Hannibals kunas ziņojuma bērnu agrīnā izglītošana, un pirmais runātājs Kalinavski kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mūsu bērni ir mūsu nākotne. Tieši mūsu bērni, kad pienāks viņu brīdis, veidos labu Eiropas sabiedrību. Tāpēc mums ir viņi attiecīgi jāizglīto pēc iespējas agrīnā bērnībā. Un labs pamats ir jānodrošina Uh, arī attiecīgi apmācot skolotājs. Un te ir jāparedz vienoti noteikumi visiem bērniem, vai viņi būtu no bagātām vai nabadzīgām ģimenēm, no pilsētām vai attāliem reģioniem. Visiem bērniem jābūt ir vienādām iespējām, un te es runāju, piemēram, par bērniem, kas dzīvo laukos. Viņiem ir mazāka pieeja skolām un citām izglītības iestādēm. Paldies, Takulas kungs, par Hanibola ziņojumu, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Ļoti svarīgi ir vērst nepieciešamo uzņem, uzmanību bērnu agrīnai izglītošanai. Un tāpēc es esmu gandarīts par Hannibals ziņojumu, kurā arī es iesaistījos. Taču Papildus šim ļoti labajam darbam es gribētu piebilst, ka bērnu izglītošana jāuzskata par mūsu galveno uzdevumu. Un te tik daudz nav runa par izglītošanu, cik par aprūpi. Jo pavisam agrīnā vecumā tiek eh, likti attiecīgi pamati, un ja bērni šādā vecumā jūtas droši, tad eh, tas viņiem nodrošina arī sekmes nākotnē. Tāpēc ir ļoti svarīgi ir nodrošināt šo pavisam agrīno aprūpi. Par izglītību mēs varam runāt pēc tam. Mums jāsaprot, ka pavisam agrīnā bērnībā mums jānodrošina, ka neviens bērns nepaliek uh, novārtā un ka visiem tiek nodrošināta nepieciešamā aprūpi. Uh, Priekšstādājs kundze, pagājuši, kad man bija iespēja apmeklēt manu vēlēšanā apgabalu, un e, es devos e, ar bērniem uz, e, uz jūrmalu, un es redzēju, ka divas meitenes tur ceļas milšu pilis, nemaz neņemot vērā to, ka tuvojas paisums. Un es norādīju uz šo paisumu, ka viņam būtu jāuzmanās no tā. Un tas man vienkārši atgādina reālo situāciju, kāda ir šodien. Mūsu lielie sāpņi sabrūk pašreizējās reālās situācijas e, ietekmē. Un te mēs runājam par bērnu agrīno izglītošanu vai par to, vai Sarajo jākļūst 2014. gada kultūras e, pilsētu. 1974. gadā Eiropas valstīs bija 60% no visa valsts, uh, pasaules IKP šodien ir 26% tikai, un nākotnē tas būs vēl mazāk. Mēs te varam runāt par, uh, par visu šo labvēlīgo gaisotni, taču reālā situācija ir daudz skumjāka. Mums ir vienkārši jāsaprot, ka labumu mēs gūsim tikai decentralizētajā decentralizētā uh, gaisotnē. Un vakardienas uh, vērienīgums arī tikai pierāda mūsu kļūdas. Morkunaits kundze, paldies priekšstādātāji. Es gribētu atbildēt uz debatēm. Un Tomaševska deputāta nepamatoto komentāru. Viņš apgalvoja, ka uh, polijas minoritātes bērni Lietuvā uh, nevar, eh, nevar apgūt izglītību poļu valodā, bet eh, Lietuvā ir 200 tūkstoši poļu. Un viņiem ir skolas, bet eh, Vācijā, kur ir divi miljoni poļu, viņiem vispār nav nevienas skolas. Lietuvā polijas bērni var gūt izglītību poļu valodā no bērndārza līdz pat universitātei 42% no Lietuvā esošajām etniskajām minoritātēm neuzskata, ka oficiālās valodas pārzināšana, prasme ir uzskatāma par vērtību, kad ir runa par darba tirgu. Un es gribētu uzdot jautājumu Tomaševska kungam. Vai jūs uzskatāt, ka arī Polijā etniskās minoritātes cieši? Paldies! Priekšsēdētājs skundze, saka Zaborskas skundze, es jau agrākais debatēs eh, izteicos, ka augstu vērtēju Hannibals skundzes spēju rast uh, kompromisu visos līmeņos, tomēr savā balsojumā es atturējos, jo es uzskatu, ka šis ziņojums uh, eh, mācina nacionālo dalībvalsts kompetences. Un tas izpaužas, piemēram, tā, ka tas augstu vērtē Barcelonas mērķus, taču šie mērķi izgāzās, jo tie bija skaitļi, kurus dalībvalstīm diktēja no Eiropas iestādēm. Un es uzskatu, ka dalībvalstu kompetences ir tādas, ka tās pašas var izvēlēties, ko, cik tām vajadzīga izglītība Te nav runa tikai par izglītību, bet par kultūru konkrēties dalībvalstīs. Man jāpauž uh, nožēla, bet es nevarēju atbalstīt šo, eh, šo ziņojumu, jo fundamentālos aspektos tas ir pret man pārliecību. Paldies! Pārējiem pie ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarei. Saka Bolis kundze. Es atvainojos priekšsēdētājs kundze. Es gribēju arī izteikties par šo punktu, vai es tā drīkstu darīt, jautā deputāts. Okay, go ahead. Labi, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Bērnība noteikti uzskatāma par svarīgu posmu cilvēka dzīvē. Tā lielā mērā ietekmē uh, pieaugušu cilvēku nākotni, un līdz ar to izglītošanai arī šeit ir milzīga loma. Investējot izglītošanā, mēs attīstām individuālo personu. Protams, ka galvenais mērķis šādai agrīnai izglītošanai būtu aizsargāt vecākus, ģimeni, vai šajā sakarā nebūtu jārunā par kaut ko, kaut ko tādu, ka ja vecāki nerūpēs par bērniem, bērnus nedrīkst sodīt par to. Un mums būtu jādomā arī par situācijas uzlabošanu ģimenēs Eiropas Savienībā. Lūdzu, pāriem pie ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgumu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par zivsaimniecības nozari, bieži vien ir runa, ka zivis e, parasti neatpazīst nacionālās robežas. Nu, jāsaka, tas ir liels sasniegums, ka tas tiek atzīts. Un tomēr juridiskās e, tiesības un e, īpašuma tiesības parasti tieši tiek skatītas pretējā aspektā vienmēr te uh, kuģi īpašniekiem tiek dota kaut kāda īpašuma apziņa, ka viņi var uh, rīkoties ar viņu zivju resursiem. Taču skaidrs, ja jums nekas reāli nepiedara, tad jūs arī, jums arī tas nerūp. Jāuzsver, ka zivis ir kopīgais resurs, ka, uz kuru ir visām dalībvalstīm vienāds tiesības. Taču zivju krājumu Ziemeļjūrā ir, samaz, ir samazinājušies. Nesarnā tuvākajos eh, nesenajos gados makareles migrācija ir palielinājusies. Un mums nepaveicās šai ziņā, nu, ka šīs zīves dodas uz citiem reģioniem. Nu, mums nepaveicās un citu reģionu iedzīvotājiem paveicās, bet eh, nu, tāda vienkārši ir situācija. Tāpēc mums ir vienkārši jāatzīst eh, šīs tiesības zivīm. Pārējiem tālāk pie nākamā publiskā iepirkuma rezolūcija. Mikulāšiņš kungs ir pieteicies šeit uzstāties lūdzu. Par publisko iepirkumu lūdzu. Nē, priekšsādātāji, es gribēju runāt tāpat vēl par mazajiem biznesa aktiem. Par šo es nevēlējos izteikties labi, jo labāk. Tad līdz ar to pārējiem pie pie naftas cenu pieauguma izraisītās krīzes Eiropas zivsaimniecības nozarē. Un šeit pieteicies Jārkungs, lūdzu. Vien, vien dank, Paldies, priekšsēdētāji. Naftas cenas noteikti nav vienīgās, eh, kas būtu vainojams par krīzi Eiropas zilsainiecības nozarē, jo eh, degvielas eh, taču bieži vien tiek apliktas ar nodokļiem. Eiropas eh, Savienībā no tā cieš eh, zivsainiecības nozara tāpat kā citur pasaulē. Ir jānodrošina minimālais regulējums. Mums ir jānodrošina palīdzība zvejniekiem un ir eh, jānodrošina arī ilgspējīga attīstība šajā nozarē. Degvielas uh, cenas samazināšana varbūt nebūtu nemaz eh, taisnīgākais risinājums. Es uzskatu, ka dalībvalstīm būtu jāmeklē novatoriskāki un ilgspējīgāki risinājumi. Paldies tālāk, Bilbao kundze. Paldies priekšādātāji. Pirmkārtām gribēju teikt, ka arī gribu tāpat paust kā cita solidaritāte vis, visiem tiem Mursijas reģionā Spānijā, uh, kur cietuši zemestrīces rezultātā, upuru ģimenēm, cietušajiem, cietušo ģimenē un tā tālāk. Es balsoju par šo kopējo rezolūciju un nevis par savas grupas rezolūciju, tāpēc, ka esmu patiešām nobežīsies par šo ārkārtīgi sarežģīto krīzi, ko šobrīd piedzīvo zivsaimniecības nozara un kas saistīta tiešā veidā ar naftas cenu pieaugumu. Šis eh, ir pieaudzis, eh, pieauguši cenu un šajos grūtajos laikos uzņem pelniešu palīdzību. Es gribētu teikt, ka budžetā savukārt pieņem pieaugums nevarētu tikt gaidīts. Es tikai ceru, ka tiks joprojām aizsargāta vide un netiks kropļota konkurence. Es ceru, ka Eiropa radīs veidu, kādus fondu līdzekļus, kas varētu palīdzēt zivs, zivsaimniekiem. Zils, kas ļautu viņam darboties efektīvāk un nodarbieties ar novatorismu, lai uzlabotu kopumā šo jomu. Tālāk, Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt, ka zivsaimniecība, tāpat kā lauksaimniecība, ir ļoti īpaša joma un risku saistīta joma. Tā ir pakļauta laikapstākļiem. apstākļiem zivsaimniecībā, tāpat tas viss ir saistīts vēl ar kvotām un ar zivju krājumiem. Un tagad tam papildus vēl nāk vēl viens elements, nu lūk, šis naftas cenu pieaugums. Beigu beigās risinājumu būs jānāk no Eiropas Savienības, respektīvi te būs jākļūst pašpietiekamākai enerģijas joms, jomā. Nu, un eh, šeit mums jāskatās arī uz iespējām izpētīt tos enerģijas avots, kas vēl nav izpētīti, jo tas ekonomiski nebija izdevīgi. Nu, tagad šī situācija mainās, un es domāju, ka ja mēs varētu palielināt piegādi, enerģijas piegādi šeit Eiropā, tad automātiski mēs jau labāk varētu samazināt naftas cenas pasaulē, un līdz ar to mēs būtu mazāk atkarīgi no nedemokrātiskiem režīmiem naftas piegādes jomā. Paldies, saka priekšādātāji, pārējiem tālāk pie mazās uzņēmēja darbības aktu pārskatīšanas rezolūcijas. Pirmais ir Rodskungs šeit, bet viņš šeit nav zālē. Nākamais runā runātājs ir Mikulašič kungs. Lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Piekrītu kolēģi tai prasībai, ka mazajam uzņēmējdarbības aktam ir jāto pārskatītam un tas jā, tam jānotiek sistemātiski. Ne tik vien dalību valstīs, bet arī Eiropas mērogā. Mazie, uz, mazie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, un tāpēc viņi Un, un kā tāda viņa rada vairāk kā vairākus miljonus darba vietu. Tāpēc gan reģionālā, gan vietējā līmenī jāpārliecinās, ka šie uzņēmumi saņem finansiālu atbalstu, ka ir iespējams uzsākt mazus uzņēmumus, novatorisks uzņēmumus, un šobrīd šāds atbalsts ir nepietiekams Eiropas Savienībā. Tāpat ir arī konstatēts, ka izmantojot šīs starpnieku bankas, apmēram 75% no 21 miljārdu eiro Eh, tika pie, bija pieejama maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tikai 50 tūkstoši mazie uzņēmumi varēja šos eh, līdzekļus izmantot, bet uzņēmumi taču ir daudz vairāk. Mičaukungs tālāk. Lielas paldies priekšādātājiem. Man lūdzu uzstāties eh, mans partijas dalībnieki. Mēs atbalstām galveno virzienu, kas pausts kas saistīts ar šāda veida atbalstu sniegšanu mazajai uzņēmē darbībām. Mēs zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir MVU īrijas ekonomikā un arī Eiropas ekonomikā kopumā, un tomēr mēs neredzam, ka vajadzētu šeit iekļaut arī atsaukt atsauci uz kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Manuprāt, tā ir nepareiza propaganda un ir tik viegli to paķert līdzi, lai par ko šobrīd nenotiek, nenotiktu diskusijas. Nu, piemēram, Vācijā Ne, šobrīd viņi arī izsakās, ka viņiem rodas šaubas par šo kopējo nodokļu bāzi. Labāk tad palīdzēsim MVU, bet neuzsāksim uzreiz kaut kādu nodokļu propagandu. Galu galā ir gan eh, par, gan pret šajā saistībā šādai nodokļu bāzē, bet tajā brīdī, kad vēlamies sniegt palīdzību, neiesaistīsim šeit kaut kāds ideoloģisks apsvērums, vienkārši palīdzēsim MVU, jo tas nav nepieciešams. Mēs tā balsojām pret šo kopējo nodokļu bāzi un balsot pret arī uh, Eh, bet nebalsojām pret eh, ziņojumu, tāpēc, ka nevēlējāmies liekt MVU uz, uzņēmumiem atbalstu. Bet, eh, nu, tomēr šo protestu gribēju atzīmēt. Paldies, Mičelkungs. Man, es gribētu uzdot jums jautājumu, kā tad ir šie, ko, ko nozīmē šie iniciāļi? Lieliski jūs pavaicājāt. Jo kāds man vajadzēja, vai es runājot lietuviski pašā sākumā, šie CCCTB, tātad tas ir šis kopējās uzņēmuma ienākuma nodokļu Eh, bāze, konsolidētā kopējā uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze. Jā, es eh, vienkārši domāju, ka noteikti apmeklētāji augšā galerijā spēj nenovērtēt šo jūsu izskaidrojumu, saīsinājumu, ko jūs lietojāt savā uzrunā. Please. Nākamais runātājs. Es tieši gribēju vaicāt, vai kaut ko var uzskatīt par ideoloģiju tikai tāpēc, ka situā tas nav līdzīgs situācijai īrijā. Takulskungs tālāk. Nē, tas nav jautājums par to, kas, kas mums patīk īrijā un kas nepatīk, bet mēs esam Eiropas parlamenta deputāti un mēs neve, mums nepatīk, ka mums kāds cits dalībvalsts pārstāvi kaut ko diktē. Mēs šai valstī nesam eh, saist, saistīti ar citu valstu normām. Gal galā katra valsts šeit nosūta deputāts, kas pauž savus viedokļus. Un lūk, mūsu viedoklis ir tāds, ka šī kopējā uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze, kas tika, eh, kas tika uz, par kur runas tika uzsākts tieši īpaši Vācijā, kā tāda propaganda, ir jautājums, kas nav ne pierādīts, ne, ne apgāsts, un es domāju, ka tur daudz vairāk vēl ir jāizdara pētījumi, bet mēs esam pret to, un tā nav nekad ne ideoloģija. Šis ir balsu paskaidrojums un nevis diskusija. Es došu vārdu tālāk Takuls kungam. Paldies priekšādātājiem! Kas attiec uz kopēju uzņēmumu nodokli, tas ir ļoti mm, sarežģīts jautājums Eiropas Savienības kontekstā, jo visās 27 dalību valstīs tautsēmniecības struktūras ir ļoti atšķirīgas, nodokļu struktūras atšķirīgas, bet, protams, tā kā mēs esam visi vienotā tirgot, ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka MVU eh, var kļūt joprojām par šo eh, mugurkaulu biznesos, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs arī veiktu attiecīgus pētījumus un šāda veida atbalstu MVU noņemt. Es esmu pats no Somijas un zinu, ka MVU Somijā ir ļoti tālu no šī vienotā tirgus pašas būtības. Un arī izdevumi, kas rodas šiem uzņēmumiem, zināmā mērā palielina produktu cenas, tāpēc ir vajadzīgs dažādi veidi kompensācijas, ir eh, gan nodokļu jomā, gan citur, tā lai konkurence varētu būt vienlīdzīgāka ir ārkārtīgi svarīgi, ka šis ziņojums sagatavots, un mēs pilnīgi noteikti centīsimies pārliecināties par to, ka pat tādos tālos reģionos, kā piemēram Ziemeļa valstīs, šāda veida noteikumi tiek nodrošināti. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos uh, piekrist Gai Mičela teiktajam. Mičela. Un uh, Mazais uh, uzņēmējdarbības akts ir, protams, uh, ļoti būtisks jautājums un labi, ka mēs runājam arī par viltojumiem. Uh, Viltotas preces nodara lielu kaitējumu uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, un mēs nenogurstoši to atkārtosim. Šo jautājumu var uzsvērt atkal un atkal no jauna. Un to valstu valdības, kas atļauj šādām precēm. Uh, iebilst Eiropā, protams, ir jānosoda, un šīs valsts ir eh, jānosauc vārdā. Tas nodara lielu kaitējumu uzņēmumiem visā Eiropā, un mums beidzot ir pienācis laiks pieliktam punktu. Paldies! Paldies tagad par uh, Judits Merkises kundzes ziņojumu Inovācijas Savienību pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Pirmais uh, balsojums skaidros Bilanu kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze gluda attīstība, konkurētspēja, efektivitāte. Tie ir galvenie principi, lai cīnītos pret ekonomiskajām problēmām. Un, lai kaut ko panāktu, mums ir uh, jāuzsāk eh, kaut kādas aktivitātes ir jāveicina pilsoņu radošais gars, un mūsu pilsoņi arī var izteikt labus priekšlikumus, tādā veidā šo darbu padarot daudz efektīvāku. Es esmu pārliecināts, ka mūsu pilsoņi vēlas uh, lietot un patērēt arī dažādas modernās tehnoloģijas. Ir ļoti daudz iPhone programmu. Mums ir jāparūpējas par to, lai pilsoņi, akadēmiķi un uzņēmēji uh, tiktu saistīti daudz ciešākām saiknēm nekā līdz šim. Mums ir jāsaglabā savs labklājības standarts Eiropas Savienībā. Un es esmu pārliecināts, ka pateicoties šiem pasākumiem mēs to panāksim. Paldies! Keine... Priekšsēdētājs kundze, diemžēl vakardien man nebija iespējas piedalīties debatēs man netika dots vārds. Es vēlējos pievienoties visiem tiem runātājiem, kas teica, ka inovācijas un izpēte uh, ir principi, kas uh, ir jāiedzīvina arī lauksaimniecībā. Lauksaimniecība nav ekonomika, bet tā ir pilnīgi moderna nozara, un tur arī ir iespējama pētniecība un jauninājumi. Jāņem vērā, ka lauksaimniecība sastops ar trim izaicinājumiem. Pirmām kārtām ir jāgarantē pārtiks produktu nodrošinājums uh, cilvēkiem, otrām kārtām jāievēro ekoloģiskie standarti, dzīvnieku labturība, un trešām kārtām uh, lauksaimniecībā var ražot arī enerģētiku. Ņemot vērā šos ambiciozos mērķus, uh, protams, ir nepieciešams veikt arī tādu pamatīgu zinātnisko analīzi gan šobrīd, gan rīt. Paldies, tagad Zjobrokungs. Priekšsēdētājs kundze. Es balsoju par Mērkis kundzes ziņojumu jo inovācijas ir ļoti nozīmīgas Eiropas Savienības attīstībai. Bet, eh, kam vajadzētu pievērsties īpaši uzmanīgi, ir jāatbalsta inovāciju ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos, it īpaši tajās dalību valstīs, kur ir konstatēta vilcināšanās šajā jomā. Tieši MVU būs tā vieta, tā vide, kurā tiks pieņemts lēmums, vai Eiropas Savienība saglabās savu konkurētspēju nākotnē. Trīs no četrām prasībām uh, nāk no MVU, bet trīs no četrām prasībām, ko izniedz MVU, lai saņemtu finansējumu pētniecības veikšanai, tiek noraidītas. Tādēļ ir jādara daudz vairāk, eh, ir jāveic pārliecināšanas darbs, lai dalību valsts atbalstītu MVU, jo MVU bez atbalsta nevarēs pastāvēt paši par sevi un nevarēs arī izdzīvot lielā konkurētspējā. Paldies, tagad Kūskī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju interesanto un ļoti saturīgo Merkis kundzes ziņojumu. Tur ir runāts par Eiropas Savienības uh, pārmaiņām un piemērošanos uh, pasaulē pēc krīzes. Protams, uh, mēs ceram, ka samazināsies pastāvošās plaisas starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm un tiks samazināts smadzeņu noplūde. Mums ir jāgarantē ilgspējīga attīstība un ir jāpiešķir vairāk finansējumu inovācijām un pētniecībai. Uh, Valdības ir jāiedrošina, lai tās piešķir nevienu finansiālo sagumu MVU šo uzdevumu veikšanai, bet arī nosaka minimālo slieksni vai proporciju, eh, kas ir jāatvēl izpētes veikšanai. Un finansējuma līmeni, kas atvērts, uh, atvērts izpētē, nedrīkst noteikt uh, tādā veidā ļaujot uh, ciest citām nozarēm. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs zinām, ka inovācijas ir būtisks ekonomiskās un sociālās attīstības dzinulis Eiropas Savienībā. Bet, neskatoties uz to, Eiropas Savienībā joprojām nav tāds visaptvarošs vienošanās par inovāciju veicināšanu. Tādēļ ar prieku uh, vērtēju šo komisijas uh, iniciatīvu. Tad, kad mēs pieņemam lēmumus, noteikumus, mums viss ir jāvienkāršo, mums ir jāsamazina birokrātijas nasta. Katrs pētnieks, katrs zinātnieks, katrs uzņēmums uh, vienmēr atkārto, ka tad, ja viņi vēlas izmantot ES finansējumu, vislielākais šķērslis, kas gadās viņu ceļā, ir tieši birokrātija. Mums vajadzētu arī garantēt daudz efektīvāku pārvaldības sistēmu un jāpievērš uzmanība lieliem projektiem, nevis um, jāizbārsta nauda daudziem neskaitāmiem maziem projektiem. Eiropas Savienībā mēs uh, varam apzināties, ka inovācijas var palīdzēt uh, cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Tagad uh, būs balsojuma paskaidrojumi par uh, SDO konvencijas papildināšanu ar ieteikumiem par mājkalpotājiem. Rapkī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Protams, ja jūs esat mājkalpotājs, jūs dzīvojat ļoti bēdīgos apstākļos, jūsu darbu neviens augstu nevērtē. Un Somijā mājkalpotāji vairumā ir imigranti un cilvēki, kas valstī dzīvo nelegāli. Jūs šos cilvēkus pārāk bieži neredzat, viņi dzīvo tādā kā pelēkajā zonā, viņi tiek eksploatēti, pazemoti un. Uh, Tādēļ SDO konvencija par mājkalpotājiem ir eh, viens no priekšnosacījumiem, kas varētu garantēt eh, cilvēktiesību, sociālo un darba tiesību ievērošanu attiecībā uz mājkalpotājiem. Protams, būtu naivi teikt, ka Eiropas Savienībā nav šādu nelegālo mājkalpotāju. Ir ļoti daudz sieviešu, kas ir vissmagākajā situācijā. Viņas neuzdrīkstas sūdzēties par vardarbību, eksploatāciju, vai pat seksuālu uzmākšanos. Eksploatācija uh, skar gandrīz visus šajā jomā strādājošos, un mums ir jāpajadāvā šiem cilvēkiem labāk dzīves standārtu, un tas ir jāiekļauj arī 2020. gada stratēģijā. Paldies! Paldies, priekšsēdētais kundze! Runājot par uh, mājkalpotāju situāciju privātās mājasaimniecībās, es varu piekrist tiem, kas teica, uh, ka mājkalpotājiem arī ir tiesības saņemt pienācīgu atalgojumu un būt sociāli apdrošinātiem. Un es varu piekrist visiem tiem, kas apgalvoja, ka tieši šajā jomā cilvēki piedzīvoja ļoti daudz netaisnības un negodīguma. Bet īstenojot šos noteikumus, ir jāievēro arī tas, kādu birokrātisko nastu tas radīs. Piemēram, Vācijā ja kā cilvēks tiek pieņemts darbā, privātā mājasaimniecībā, es, man ir jākonsultējas ar nodokļu konsultantu, jo birokrātiskais sloks ir tik milzīgs un likumdošana ir tik sarežģīta, ka tas jums maksā neskaitāmus sviedrus, asaras, naudu un enerģiju. Un ja jūs, piemēram, mājkalpotājiem samaksājāt skaidrā naudā, tad īstenībā tas zināmā mērā nozīmē arī nelegālu samaksu. Tātad it kā šis cilvēks būtu strādājis nelegāli. Lūdzu, ņemiet vērā arī šo birokrātisko slogu. Paldies! Tagad runāsim par rezolūcijas priekšlikumu, kas veltīts rezistencē pret antibiotikām. Lūdzu, nākamais runātais. Priekšsēdētais kundze īstenībā nevajadzēja pat apsēsties, man jārunā atkal. Tātad runājot par rezistenci pret antibiotikām, es vēlējos teikt, ka esmu uh, studējis lauksaimniecību un man ir zinām pieredze šajā jomā pirmām kārtām. Mums izmantojot antibiotikas uh, dzīvnieku ārstēšanā, ir jāsamazina antibiotika apjoms. Uh, Mums ir jāsaprot, kādi ir mūsu darbības galvenie pamatprincipi, un ir jābūt arī ietekmes izvērtējumam un rūpīgai analīzei, kas īsti ir noticis un ko uh, dara Eiropas Savienības dalību valstis, un, protams, visām dalību valstīm ir jāpiedalās analīzes veikšanā. Trešām kārtām ir jābūt uh, vairāk zinātniskiem atklājumiem un pētniecībai, lai mēs varētu cīnīties pret dzīvnieku slimībām, varbūt citā veidā. Uh, Un ceturtām kārtām mums nevajadzētu radīt kaut kādus uh, ideoloģiskus ienaidniekus, jo ideoloģija nevar aizstāt zinātni. Paldies un paldies arī par jūsu pacietību. Paldies! Paldies! Un tagad par šākas uh, ziņojumu kultūras nozīmēs ārējās darbībās. Pirmais - Repkokungs lūdzu. E, Mietintö oli kannattamisen arvoinen. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka šo ziņojumu tiešām bija vērts atbalstīt. Mēs varam uh, būt ne tikai ekonomikas eh, gigants, bet arī kultūras gigants, kas attiecās uz kultūras daudzveidību. Tad Eiropas Savienība uh, ir vienota telpa un diplomātiskajām attiecībām arī šeit ir svarīga nozīme. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz kultūras, kultūras pakalpojumiem. Tas noteikti ietekmē cilvēku labklājību. Un izmantojot kultūru politiku, ir iespējams uh, uh, kontaktēties un sadarboties ar tā valstīm, kur uh, cita veida kontakti nav iespējami. Mums vajadzētu pievērst varbūt lielāku uzmanību šajā ziņā arī attiecībā uz Āfrikas valstīm, kur tikko sāk uh, veidoties uh, uh, valstu demokrātijas kaut kādas iezīmes. Eiropas uh, Um, ekonomiskajā telpā arī kultūru vajadzētu vairāk iekļaut un iestruktūrēt. Priekšsēdētāji, kas attiecās uz Eiropas um, dalību valstu kultūru, tad uh, šis aspekts, protams, ir ļoti svarīgs, lai arī uh, kultūra valstīs uh, ir atšķirīga. Mēs esam gatavi citiem norādīt, kā izmantot kultūru, un mēs varētu uh, uzlabot varbūt mūsu profilu, uh, aizstāvot uh, ne tikai cilvēktiesības, bet arī kultūras respektu, it īpaši tajās valstīs, kur um, tiek piemērota cenzūra. Eiropas Savienībai vajadzētu uh, veicināt interneta izmantošanu globālā mērogā, it īpaši apspiestajās sabiedrībās. Tāpat vajadzētu izmantot jaunās tehnoloģijas, uh, lai nostiprinātu kultūras lomu. Es atbalstu kultūras uh, izmantošanu diplomatiskajos sakaros, tādēļ balsoju par šo ziņojumu. Sapras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! E, šajā ziņojumā tiek pievērsta uzmanība uz šo svarīgo vērtību, kas ir kultūra, un šajā gadījumā e, Eiropas Savienība e, varētu um, veicināt tādas lietas kā vārda brīvība un mēdīju brīvība visā pasaulē, bet vienlaicīgi ir nepieciešams aicināt arī komisiju darīt visu, lai brīvāk būtu pieejams internets visā pasaulē. Es paužu apmierinātību par to, ka šīs fundamentālās vērtības tiek akcentētas šajā ziņojumā. Bet dažreiz mēs piesaucam, lai šīs pamatiesības tiktu ievērotas citur, bet eh, mēs neievērojam to, ka tās netiek eh, ievērotas eh, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Piemēram, kas notiek Polijā, ko, ko dara Polijas valdība, piemēram, Polijas valdība slēdza Rečpospoļita neatkarīgu privāto avīzi, kas bija svarīgs, kritisks masu mēdīs Polijā. Un, domāju, mums par to būtu jārunā. Paldies! Paldies! Mr. Takula. Takuls kungs lūdzu. Arvoisa puhemies, on erittäin... Paldies priekšsēdētāji. Ir ļoti svarīgi, lai kultūras dimensija tiktu iekļauta ārpolitikas diskusijās un uh, Es domāju, tagad, kad eh, tuvējos austrumos eh, notiek eh, viņošanās, nemieri, tad jāsaka, ka bieži esam šo kultūras aspektu atstājuši novārtā, piemēram, ar, attiecībās ar Sīriju. Um, vajadzētu noteikti šo jautājumu skart jo jau kopš 1963. gada tur spēkā ir uh, normas, kas uh, neļauj veicināt uh, kultūras attīstību, daudzveidīgas kultūras attīstību šajā valstī. Cilvēktiesības ir kultūras dimensijas centrālais elements cilvēktiesības demokrātija, tas ir tas, tā galvenā vērtība, kas mums būtu jāeksportē iz, caur mūsu ārpolitiku. Paldies! Paldies, Kurska kungs lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šo interesanto ziņojumu par kultūras jautājumu iekļaušanu Eiropas Savienības ārpolitikā, bet kas attiecās uz šiem paziņojumiem, ka mums ir nepieciešams veicināt demokrātiju un brīvību visā pasaulē audiovizuālo um, masaziņas līdzekļu atbrīvošanu, tad mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nedrīkstam rīkoties ar dubultiem standartiem. Piemēram, piemēram, Polijā patreiz masu mēdījos uh, pie varas esošā valdības partija, um, piemēram, likvidē uh, programmas un uh, um, um, avīzes, uh, kas uh, kritiski uh, apraksta valdības darbību. Un, piemēram, Jaceks Sobala, Anita Gargas, Jaceks Karnošķīs, Vojčiks, uh, Leščīnskis, uh, tie ir žurnālisti, kas tikuši atlaisti, uh, tikuši atlaisti arī citi žurnāli, kuri uh, savos uh, apskatījumos apskatos kritizē uh, valdību. Un tie tikai nedaudz piemēri no daudziem. Uh, vārda brīvība Polijā netiek ievērota tā, kā to Eiropas Savienība prasa ievērot citviet. Paldies! Takulas kungs Lūdzu jūsu uzmanību. Esam nonākuši pie pēdējā ziņojuma, Sančes Smits ziņojuma par kultūras un radošo nozaru potenciālu īstenošanu un Sarajevu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. gadā. Jūs eh, prasījāt eh, iespēju sniegt skaidrojumu par abiem šiem. Dodu jums šo iespēju runāt par abiem ziņojumiem. Paldies priekšsēdētāji! Jāsaka, ka šie ziņojumi ir ļoti svarīgi un attiecībā uz uh, Sančes Šmita ziņojumu ir ļoti svarīgi atzīt kultūras un radošo nozaru ietekmi uz izaugsmas potenciālu. 2,46% uh, no IKP nāk tieši no uh, uh radošajām nozarēm. Mēs nevaram teikt, ka pēdējās desmitgadēs šis uh, sektors ir tikai audzis un tās tas paliks nākotnē, nākotnē. Bet, kad runājam par kultūras dimensiju, tad ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka ir arī citas lietas nekā tikai ekonomikas izaugsme, jādomā par cilvēku izaugsmu. Un nedrīkstam to aizmirst runājot par kultūru. Tādēļ kultūras ietekmi nevar mērīt ar tās pienesumu IKP eh, pieaugumā bet mums ir jādomā par to, kā e, veicināt cilvēku attīstību, cilvēku kapitāla attīstību. Eiropas Savienība pasaulē e, tiek um, uztvērta kā ekonomiski ekonomikas lielvara, ekonomiskā struktūra vienība, bet es domāju, ka mēs varam darīt daudz ko vairāk. Mūsu kopīgā ideja kultūras komitejā ir par to, ka šādas e, kultūras veicināšanas pasākumu noteikti ir jāatbalsta. Zināmā mērā tas ir attīstības, Eiropas attīstības simbols. Un 2014. gadā Mēs gribētu, lai šis gads, ko piedzīvosim, būtu kā miera simbols, un mēs gribētu spē, spēcīgāk iekļaut Balkānu valsts visā šajā procesā. Paldies! Tādējādi esam noslēguši balsošanas skaidrojumus un sēdē pasludinu pārtraukumus pulkstens trījiem pēcpusdienā. Paldies!